un nu, par to rūpējas, e, tad mm, viņai ir jānodrošina atbilstīgi apstākļi un e, jāļauj piedalīties bērnu audzināšanā arī bērnu e, tēviem. Jā, paldies, ar to mēs beidzam šīs debatas un balstosim trešdien 12.30 par Estrēlas kundzes ziņojumu un rītdien balsosim pēc tam arī par Tomsons kundzes ziņojumu. Dāmas un kungi, nākamais darba kārtības jautājums ir kopīgās debates starp pamatnolīgumu starp parlamentu un komisiju. Un mums ir divi ziņojumi, autors ir Paulo Rangels. Pirmais ir pamatnolīgums par Eiropas parlamentu un komisijas attiecībām. Uh, pārskatīšanu un par parlamentu reglamentu pielāgošanas pārskatītiem pamatnolīgumam par Eiropas parlamentu un Eiropas komisijas attiecībām. Minūten, Pirmais runātājs Rangela kungs lūdzu 4 minūtes. Danke, <coughs> danke, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Primeiro, uh, a respeito destes dois relatórios, gostaria. Priekšsēdētāji. Bet nu runājot tagad par šiem abiem ziņojumiem, es gribētu šeit publiski pateikties, tāpat kā es AFCO komitejā teicu, ka Rebeka Harms un Slabans kungs ļoti, ļoti labi pastrādājuši ir. Un viņi ir parlamenta komandi, kas ar komisiju veida sarunas par šo jautājumu. Un es gribētu vēlreiz uzsvērt to, ka nu, ļoti tāds atvērts uh, Mm, un uh, konstruktīvs noskaņojums valdīja. Un es uh, vēlos uh, uzsvērt to, ka Šekovičs kungs, komisārs un arī visa viņa komanda ļoti tā atklāti un ar lielu atdevi uh, sāk strādāt. Tas ir vēsturisks brīdis, jo šis ir pirmais uh, pamatnolīgums pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, un tas arī ir pirmais, uh, uh kas balstās uz šo līgumu un uh, 295. paragrāfu līgumos par uh, um, Eiropas Savienības darbību. Tas veido tādu ļoti nozīmīgu un dinamisku pamatu uh, darbībai starp uh, parlamentu un uh, komisiju. Tas ir ļoti uh, līdzsvarots un nosaka katras institūcijas lomu un atbildību pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Kopumā jāsaka, ka darbs ir bijis ļoti uh, pozitīvs. Pamatnolīgumā mēs esam spējuši jauno kompetenci atjauno, atainot un arī iestrādāt visus tos jaunums, kāda ir pēc Lisabonas līguma stājušies spēkā likumdošanas jautājumos, uh, plānošanas um, darbā. Es gribu tikai divus piemērus izteikt. Piemēram, uh, da, parlamenta iesaista komisijas darbā, komisijas darba plānošanā, kā arī ar uh, tā saukto uh, soft law, respektīvi ne, uh, zaistošās kom, likumdošanas aktu pieņemšanu. Un nākošais ļoti būtiskais uh, punkts ir uh, kontrolas iespējas un kontrolas funkcijas, kādas piekrīt tagad parlamentam. Vai nu tas būtu tajā brīdī, kad uh, runājam par um, komisijas priekšstādāju vai uh, komisāru e, iecelšanu e, un ievēlēšanu. Vai arī jautājumos par uh, atalgojumu vai arī kādu komisāru atkāpšanās procedūrā, kā arī uh, starptautisku līgumu noslēgšanas sarunās. Tātad tas viss ir balstoties uz Lisabonas līguma eh, izmaiņām. Nākošais ļoti būtiskais punkts ir pieeja informācijai un pieeja mm, konfidenciālai informācijai, kā arī uh, informācijas apmaiņa. Informācijas apmaiņa, kas notiek starp atbildīgajām personām parlamentā un komisijā. Mēs, uh, piemēram, zinām, ka uh, no šī brīža atbildīgais komisārs tieši par konstitucionālo lietu jautājumiem var uzstāties priekšsēdētāju konferencē un arī uh, stāstīt par paveikto darbu, kā arī ir iespējama uh, iespēja starp uh, kolēģi. Uh, uh, komisāra kolēģi, komisijas priekšsādātāji, komiteja priekšsādātāji konferences. Tātad šī sadarbība ir padziļināta un stiprināta, kā arī ir šī jautājuma stunda uh, komisijas priekšsēdētājām, kā arī jautājumi, kas tiek uzdoti uh, tieši komisāriem. Proti, šeit mēs uh, redzam, ka. Um, uh, tiek respektēta katras institūcijas darbība, tiek respektēta izpildvars un likumdevējs uh, varas uzdevuma nodale. Un tiek precizēts, kā Lisabons līgums strādā, un līdz ar to tas ir daudz uh, labāk pielietojams. Paldies! Nākošais runātājs komisārs Šefkovičs kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, cienījamie parlamenta deputāti. Man tas ir patiešām liels gods pievienoties jūsu uh, E, debatēm par pamatnolīgumu par Eiropas parlamentu un komisijas attiecību pārskatīšanu Un esmu apmierināts ar to, ka rezolūcija, par kur jūs balsosiet, rekomendē atbalstīt šo te ietvaru vienošanos. Šis process sākās apmēram pirms gada, kad stājās spēkā Lisabonas līgums. līgums. Un es vēlētos izteikt savu uh, pateicību Lēnas kungam un visai darba grupai Volis skundze, Rod Bērens skundze, Harms skundze, Svobodas kungam un, protams, arī mūsu referentam Paulo Rangelam, jo eh, darbs bija patiešām ļoti intensīvs un diskusijas bija ārkārtīgi dzīves un konstruktīvas vienlaicīgi. Parlamenta pilnvaras eh, paplašinās un tas eh, visnotaļ ietekmēs mūsu savstarpējās darba attiecības. Un parlamenta rezolūcija, ko pieņēma 9. februārī 2010. Gadie, gadā, arī Barozo kungs nāca tajā pašā dienā klajā ar paziņojumu. Un tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums izveidotos uh, bāze, uh, formāla bāze, par ko mēs esam uh, oficiāli vienojušies, un lai mēs ikdienas praksē varētu šo nolīgumu īstenot. Tas pamatojas uz esošo ietvaru nolīgumu, kas tika panākts 2005. gadā. Uh, un tas ir izrādījies ļoti veiksmīgs instruments, lai regulētu mūsu sadarbību. Un šajā uh, auglīgas sadarbības garā, kā mēs sākām savas uh, sarunas par pārskatīšanu, martā es ceru, ka mēs arī turpināsim. Es esmu pārliecināts, ka būsim visi apmierināti ar gala rezultātu. Kā uh, Rāngel kungs referents, uh, līdzīgi es piekrītu viņam. Uh, par to, ka mūsu institūcija darbība uzlabosies un uh, parlamenta kompetenci paplašināšanās mm, e, stingri ievēros Lisabonas līguma izvirzītos nosacījumus, un tas veidos labāku partnerību praksēs starp par, uh, parlamentu un komisiju. Vēlētos uzsvērt dažus elementus, kur ir vērojams progress. Vispirms ir noteikts eh, kalendārais grafiks, kā arī jāveido dialogs starp mūsu institūcijām, kas ļauj parlamentam dod ļoti būtisku ieguldījumu eh, tajā darbā, kad komisija gatavo savu eh, mm, Eiropas Savienības darba programmu. Tur ir izstrādāti sīki nosacījumi par to, kā komisija informēs parlamentu par sarunām un starptautiskiem mm, nolīgumiem. Šeit tiek doti nosacījumi, kā strādāt ar uh, slēpenības statusa informāciju un kā jāinformē parlaments par starptautisko uh, sarunu gaitu. Ir noteikti ļoti stingri nosacījumi par to, kādā veidā mm, ir jāizvēlas, piemēram, eksperti, ko komisija pieaicina dažādu pētījumu veikšanai un konsultācijām. Uh, bez tam ir noteikts arī, kādā veidā tiek nodrošināta komisijas klātbūtne eh, pamas, uh, parlamentu plenāru sesiju laikā. Es vēlētos minēt dažus piemērus, kas ir saistīti ar komisijas darba plāna izstrādi 11. gadam. E, šeit parlamentā uzstājas Barozo kungs, e, stāstīdams, e, izklāstīdams situāciju par situāciju Eiropas Savienībā un 7. oktobrī komiteja priekšsēdētāji un komisāri tikās Eh, runājot par šo jautājumu, un priekšstādētā konferencē mm, tu šonadēļ viesosies arī Barozo kungs. Līdz ar to eh, politiskais dialogs ir ievērojami eh, intensificējies ar mūsu institūcijām. Un tieši tādēļ ir svarīgi izveidot pareizos instrumentus, lai mēs varētu labāk ieviest šo ietvaru nolīgumu. Jūs jau zināt, ka sarunas ir bijušas pietikoši garas un ir nepieciešams visām institūcijām dot savu ieguldījumu, lai radītu tādu tekstu, kas kalpotu e, mūsu e, kopējās institūcijās, e, mūsu kopējās interesēs. Piemēram, Lisabonas līguma Eiropas Savienības programma Tā ir jābūt tādai, kur atbalsta arī padomu. Tā kā padomu izvēlējās nepiedalīties, uh, pārskatīšanas procesā e, mēs nevēlamies varbūt e, aizteikties priekšā un paredzēt to, kādus lēmumus pieņems padomu. Tieši tādēļ sarunvedēji no abām pusēm liek lietā visus spēkus, lai sabalansētu šos līgumus, kā to nosaka Eiropas līgums, un uzlabotu sadarbības starp tām. Mums ir nepārtraukts sarunu konsultāciju process, un mēs esam e, pārliecināti, ka mm, pat tajās teksta daļās, kur reizēm ir grūti rast vienošanos, tomēr tiks respektētas abus institūciju um, intereses un um, tiesiskās, tiesiskās uh, juridiskās prasības. Uh, Daži uzskata, ka juridiskie izaicinājumi ieviešanai ir pārāk uh, smagi un uh, tos nedrīkst neņemt vērā. Taču komisija ir pārliecināta, ka jaunās rezolūcijas projekts noteikts to, kā parlaments interpretē esošo tekstu. Runājot par atsevišķu e, teksta vietu interpretāciju, šeit vēl ir paredzētas sārunas. Tas attiec ne tikai uz normām, kas. Uh, regulē, piemēram, to, kā ir jāinformē parlaments un kā parlamenta locekļi būtu iesaistāmi kā novērotāji dažādos procesos un sarunās. E, šeit ir arī runa par to, kā ir jāievēro tā, saucamā, tā saucamās nesaistošās normas un regulējums. Un e, mēs katrā ziņā esam ņēmuši vērā to, kādi ir galvenie parlamenta mērķi, un e, tikai e, šāds da pieeja var nodrošināt mm, juridisko spēku šim tekstam, un parlamenta interpretācija šajā gadījumā ir ļoti svarīga. Cienījamie deputāti, komisija ir gatava pildīt visas saistības, ko tā ir apņēmusies šajā vienošanās tekstā Un tādēļ es vēlētos pavisam skaidri sacīt, ka komisiju nesaistīs nekāda vienpusēja interpretācija eh, par tekstu. Mēs esam vienojušies sārunu ceļā un ir visas iespējas rast risinājums, kas apmierina abas puses, gan parlamentu, gan komisiju, lai netiktu nekādā ziņā iedragātas otras puses intereses. Mēs eh, veidosim īpašo partnerību, kādu mēs jau esam uzsākuši, un lojāli sadarbosimies ar visām institūcijām. Es tiešām nepacietību gaidu eh, vienošanās parakstīšanu un pēc tam tās veiksmīgi īstenošanu. Paldies, Šefkovica kungs, un tagad lūdzu politisko grupu vārdā un tautas, uh, Eiropas tautas partijas grupas vārdā Mendes Devigo. Lūdzu. Yo entré en este parlamento hace ya 18 años. Paldies, priekšsēdētāji! Pirms 18 gadiem šajā parlamentā bija konsultācija procedūra. Tajā laikā parlamentā vispār nebija nekādu kompetenču, bija tāda konsultatīvā funkcija un nevairāk. Un nu jau mēs varējām kļūt par lieciniekiem tam, ka, ka parlaments tagad jau ir kļuvis nevis vienkārši par tādu sarunu institūciju, bet par institūciju, kas ir jāņem vērā lēmumu pieņemšanas procesā. Nu, trešdien mums ir tā izdevība kļūt par vēl svarīgāku institūciju. Tad, kad es mēģinu savai ģimenei skaidroju, par ko es runāšu Briselē, tuvākajā laikā es mēģinu paskaidrot viņiem, ka es šeit runāšu par pamatnolīgumu starp Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju. Man ļoti ilgi jāskaidro, jo parasti dalībvalstīs nemaz nav tāda problēma. Viņi nemaz nesaprot, kādēļ būtu nepieciešams šāda veida nolīgums. Bet šeit atceramies, ko teica Šefkovičs kungs un Paulo Ranželī. Šāda veida pamatnolīgums pēc būtības risina uh, jautājumus par savstarpējām attiecībām, tā lai likumdošanas procesā nebūtu nekādu šķēršļi. Šķēršļi vai nu mēs runājam šeit par kontroli, vai nu par izpildi, vai nu par daudziem citiem aspektiem. Tāpēc es varu teikt, ka Eiropas demokrātija ir labā un Eiropas citu interešu labā. Tas ir ļoti svarīgi, jo tad mēs varam vienoties, nevis konfliktēt viens ar otru, kā tas varbūt bijis līdz šim. Pēc būtības vienotības, vienošanās demokrātija mums ļaus nākotnē izvarīties no problēmas. Līdz ar to tagad ir vajadzīgs pamatnolīgums tā, lai viss būtu salikts par plauktiņiem. Un pateicoties tam, ka ir Lisabons līgums, mēs varam uz priekšu skaidri zināt, kādi ir risinājumi. Kad jūs izlasīsiet pamatlīguma noteikumus, tad jūs brīžiem būsiet pārsteigti. Jūs varbūt dzirdēsiet pat no dažiem uh, deputātiem, ka, nu, padomē tagad būs mazāk funkcija, mazāk kompetenci, bet tā tas nav. Padome tagad ir viens no likumdošanas procesa dalībniekiem, tagad vienkārši parlamentam un padome ir jāvienojas, jo padome un parlaments kļūs par līdzvērtīgiem partneriem. Runa jau nav par to, ka mēs viņiem atņemsim kādas kompetences, nē, bet par to, ka mēs meklējam šobrīd iespēju sadarbojoties panākt visveiksmīgāko likumdošanas procesu. Uh, Šefkovica kungs, jūs pieminējat vairākus punktus, piemēram, jautājumu, kas ir saistīti ar starptautiskiem nolīgumiem. Manuprāt, ir tikai loģiski, ka parlaments saņem informāciju par starptautiskiem nolīgumiem un, protams, arī piedalās attiecīgajā līmenī procesa ratifikācijas procesā. Savādāk sanāk tā, ka mums vajag kaut ko ratificēt, bet mēs tā īsti nezinām, kas tur ir parakstīts. Liels paldies, un tagad lūdzu S&D grupas uh, vārdā jau Regi Atondo kungs. Paldies, priekšsarētāji! Es varu parakstīties zem tiem vārdiem, ko ir pieminējuši mūsu kolēģi, diskutējot šajā, šajās debatēs. Jā, tehniski pamatnolīgums nav viegls. Te pašā laikā jāatceras, ka mēs runājam par ārkārtīgi svarīgu instrumentu. Pamatnolīgums ir absolūti vajadzīgs, jo ir jāmeklē visi risinājumi, kas ir saistīti ar likumdošanas procesa grozījumiem. Un šāda veida pamatnolīgums kļūs par jaunu institucionālo elementu, par jauno demokrātisko struktūru Eiropas Savienībā. Un es uzskatu, ka Eiropas parlamenta jaunā loma saskaņā ar Lisabonas līgumu uh, tiek palielināta tieši likumdošanas procesā. Un tagad, pateicoties pamats nolīgumam, mēs varēsim izveidot ļoti labu pamatu, tā lai visi skaidri zina, kādā veidā šāda sadarbība ir jāveido. Un tieši tagad parlaments varēs skaidri zināt, kādā veidā var ar komisiju un padomu konsultēties likumdošanas procesā. Tātad mums ir pamatnolīgums, mums ir procedūra, mums, protams, ir arī Lisabons līguma panti, kas ir pamats mūsu attiecībām. Šeit vēlos runāt, piemēram, par tādu aspektu, kā parlamentārā kontrola ir ārkārtīgi svarīga. Parlamentārā kontrola tiek īstenot pār komisijas darbu. Šefkavits kungs, es domāju, ka nu ir īstais brīdis tagad izveidot attiecīgus mehānismus, lai komisijas pārstāvi varētu piedalīties parlamentā darbā. Nu, piemēram, komisijas speciālisti, arī komisāri varētu atnākt uz komitejām, un mēs uzdo, uzreiz uzdosim viņiem jautājumus, viņi uzreiz mums atbildēs. Tas, manuprāt, būtu visloģiskākais variants. Par 7. 8. punktu. Jā, es varu saprast to, ko jūs teicāt. Varu teikt, ka šajā gadījumā parlaments, protams, par ne, nekļūs par sarunu dalībnieku, bet te pašā laikā tīri principiāli uh, un tas ir mūsu lūgums attiecībā uz nākotni, ir šāds, lai attiecības starp parlamentu un startautisko sarunu procesu būtu skaidrs. Un tagad lūdzu Alde grupas vārdā Dafkungs. Divas minūtes. Jā, paldies priekšsēdētāji. Mēs ar lielu interesi klausījāmies eh, komisāra uzrunu. Un viņš šķiet vairāk ir interesēts padomes ja, eh, pozīcijas aizstāvēšanā nekā, eh, nu tas ir eh, uzbrukot vairāk pam, padomēji, nevis parlamentam. Un šī ziņā es uzskatu, ka viņam ir pilnīgi taisnība, jo padomu šeit nav. Ja padomu patiešām būtu ieinteresēta piedalīties šajā procesā, tad es. Uh, Domāju, ka viņi arī mēģinātu kļūt eh, par parakstītāju šim ietvaru nolīgumam, tad viņi tā arī būtu rīkojušies. Un eh, Lisabonas līgums ir jāiedzīvina, un lai tas notiktu, mums ir jārealizē e, savas jaunās pilnvaras, un tas ir jādara ar pilnu atbildības sajūtu. E, mēs esam arī apņēmības pilni izmantot arī Eiropas Savienības kopējo spēku starptautisko sarunu ārēnā un šeit pilnē mērā iesaistīt un izmantot komisijas spēku un pilnvaras. Un es vēlētos aicināt Barozu kungu turpināt pārskatīt komisāru uzvedību rīcības kodeksu, īpaši uh, attiecībā uz viņu finanšu deklarācijām. Mēs saprotam, ka šeit ir virkne tādu ļoti, vāj, va, ļoti delikātu jautājumu, un eh, šeit eh, parlamentam nācās ar grūtībām apstiprināt dažas no tām. Jā, paldies, un tagad ECR eh, e grupas vārdā Černieckī kungs uz vienu minūti. Jā, paldies. E, mūsu pāņu kolēģis e, Devīgo kungs sacīja, ka e, viņam ir grūti savai ģimenei paskaidrot šo ārkārtīgi īpašās juridiskās attiecības starp divām Eiropas Savienības vadošajām institūcijām. Par jābūt, ka viņš ir pacietīgāks par mani, jo es ar savu ģimeni pat necenšos par to runāt. Tas, manuprāt, ir pārāk sarežģīti. Es domāju, ka Lisabonas līgums ir kļuvis par tādu savu veidu aklo randiņu. Jo nav jau ļoti labi, ka tikai tagad mēs sākam eh, konkretizēt institūciju kompetenci. Man liekas, ka tas jau ir tā kā drusku par vēlu. Nu, protams, labāk vēl nekā nekad. Un eh, tāpēc nerunāsim par to no draudzības viedokļa runāsim ļoti precīzi par šīm attiecībām, kādām ir jābūt šīm attiecībām starp padomi, eh, parlamentu un eh, komisiju. Tam ir jābūt konstruktīvam, nevis jābalstās kaut kādām runām par draudzību. Jā, paldies brīvības un demokrātijas eh, grupas vārdām Šmitkungs. Paldies, vēlētos izmantot šo iespēju un paklausītos Ranžēla kungu. Un tas ir progress, ja mēs saņemam uh, informāciju no uh, komisijas par to, kādas ir šīs te uh, pilnvaras, ja mēs um, caurskatāmāk veidojam savu sadarbību, nu, un debatēs tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un šeit es runāju par kopējo ārpolitiku. Uh, Tas, protams, nav tas galvenais, par kur Anžela kungs runā, bet tas ir ļoti svarīgi. Tieši to Lisabonas līgums paredz. Un es atbalstu Lisabonas līgumu ar nosacījumu, ka mēs nenododam visu savu valstu suverenitāti Eiropas Savienības rokās ir skaidrs, ka mēs uh, saņemam pilnvaras, kuras uh, mums uh, agrāk nebija, bet uh, ārpolitikas jautājums mani zināmā mērā sārūktina, jo daudzas valstis, piemēram, referendumos sacīja nē, jo tieši ārpolitika ir tā, kur tās vēlējās saglabāt savu suverenitāti. Un tagad šķiet, ka parlaments ar komisiju savā starpā visu sadalīs un ministri padomēs nebūs iesaistīti. Ļoti žēl. Paldies, priekšsēdētā kungs, saka Brons kungs. Es negribētu automātiski noraidīt šos nolīgumus kā nederīgus. Bet, nu, jāsaka, šīs ir projekta atbalstītāja abas puses. Paskatīsimies, kas tur labs, kas tur slikts. Parlamentam ir misija palielināt parlamenta pilnvars un ietekmi. Un uh, tas ir bijis visai veiksmīgi. Un šobrīd jau padome un parlaments eh, pret tiem attiec vienādi. Arī likumdošanas iniciatīva jautājumā ir jauna pieeja, saistība, eh, iesaistība, iesaistīšanās starptautiskās sarunās un tā tālāk. Taču tam ir arī otra puse. Runājot ar padomi, eh, zināmā mērā tās ietekme tiek samazināta, bet padomais stāv nacionālo valstu intereses un e, lielās politiskās grupas bieži neatbilstoši izmanto savas pilnvaras. To dara arī komiteja priekšsēdētāji, jo uh, viņiem gal galā nav nu vairāk pilnvaru kā deputātiem, kā piemēram mums pie politiskajām grupām nepiedarošajiem. 2005. gadā jau tika panākts iepriekšējais līgums, uh, kur pret parlamentu neattiecās atbilstīgi. Piemēram, mums neteica neko par to, kā tiek panāks finanšu nolīgu, sadarbības nolīgums ar ASV. Komisijas priekšsēdētājs ļoti bieži izliekas pārprotam jautājums, kad eh, runa ir par slepenu informāciju. Paldies tagad pārējai runātāji un kā pirmais Džakolīno eh, kungs divas minūtes lūdzu. Grazie, signora Presidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es gribētu sveikt sarunu vedējus. Sarunu rezultāts ir pozitīvs un sarunas notiek ļoti ātri. Dialogs ir bijis konstruktīvs. Un šī vienošanās, ceram, ka to apstiprinās trešdien un arī uzreiz ratificēs. Tas dos uh, Eiropas parlamenta darbam jaunu impulsu, un tas bija arī Lisabonas uh, līguma mērķis stiprināt institūcijas sadarbību. Un šādi, um, vadot ļoti intensīvu sarunas, uh, ir arī panākt šis mērķis. Protams, ka parlaments uh, uzticis komisijas darbam un uh, būs arī uzmanīgi. Uh, vērtējis atsevišķās programmas un sasniegto. Tāpat pozitīvi jānovērtē ir tas, kas ir eh, sasniegts attiecībā uz komisāru darbību, arī tur, kur jautājums ir par konfidenciālām jautājumiem, ir iesniegti daudzi grozījumi. Mm, grozījumi dažkārt ir kompleksi, bet nu, daudz no tiem arī nav būtiski pretrunā ar eh, šo tekstu. Jāsaka, patiesi lielākā daļa ir atbilstīgi šim uh, tekstam. Un es domāju, ka ar uh, šo dokumentu mums uh, izdosies labāku likumdošanu attīstīt labāk formulēt normatīvos aktus un sadarbība ar nacionālajiem parlamentiem uh, tiks stiprināta. Tāpat arī runājot par uh, aktivitātēm attiecībā uz aģentūrām, arī tās ir jāvērtē pozitīvi. Ceru, ka ģenerāla direktori biežāk uh, būs uh, sēdēs klāt. Un gribu vēlreiz sirsnīgi uh, apsveikt uh, uh, referenti. Paldies, nākošais runātāji Gurmai kundze. Priekšsēdētājs saprot, ka pamatlīgums tiešām uzlabo situāciju un pastiprina situāciju starp komisiju un skaidri varēsim arī atspoguļot īpašas attiecības, kas ir izveidojušas ar Lisabonas līgumu. Pateicoties sadarbībai starp komisiju un darba grupu, mēs varējām iekļaut ļoti labus priekšlikumus un varēsim likumdošanas procesu, procesu uzlabot attiecībā arī uz parlamentārā kontroli, kā arī komisijas klātbūtni. Uh, Uh, parlamentā diskusijās. Paldies, Šefkovits kungs! Vēlos šeit runāt par diviem aspektiem. Pirmām kārtām starptautiskās sarunas, starptautiskie nolīgumi, ka parlaments varētu piedalīties šajā procesā daudz plašākā mērā, un līdz ar to arī procedūra būs paredzamākā. Es arī uzskatu, ka likumdošanas iniciatīvai no Eiropas parlamenta ir jānodrošina absolūta kontrole un izsakojamība. Es ļoti gribētu, lai jebkāda veida likumdošanas iniciatīva tiktu pienācīgi uzraudzīta saskaņā ar skaidru procedūru. Komisija ir jānāk klājā ar likumdošanas priekšlikumu maksimāli pēc viena gada un jāiekļauj savā darba programmā. Ja komisija nenāk klājā ar priekšlikumu, tad padomēji, tad pa parlamentam ir tiesības pieprasīt paskaidrojumu, kādēļ tas nav noticis. Es ceru, uh, ka arī attiecībā uz pilsoņu iniciatīvu būs līdzīgs regulējums. Es ļoti gribētu, lai komitejās panāktie risinājumi tiktu atbalstīti arī uh, parlamentā kopumā, un tiešām paldies visiem, kas ir strādājuši pie šī darba. Un tagad lūdzu paldies, Kolmana kungs, jums ir viena minūte. Priekšsēdētāja skundze. Šīs pamatnolīgums par Eiropas parlamentu un Eiropas komisijas attiecībām uh, ko ieviesa Lisabonas līguma normas, kas pēc būtības ir Eiropas Savienības konstitūcija, ievieš demokrātisko procesu. Bet man šķiet, ka tā ir drīzāk demokrātijas ilūzija. Īstā demokrātija neeksistē. Svarīgs aspekts ir tas, ka Lisabonas līgumam apvienotajā karalistē nav nekāda, nekādas uh, stabilas reputācijas, un uh, mūsu iedzīvotāji neusticās Lisabonas līgumam. Es uzskatu, ka Šajā gadījumā Eiropas komisija, kas netika vēlēta, bet vienkārši iecelta, īstenībā joprojām baudīs ļoti plašas pilnvaras, un daudz jautājumu joprojām tiks risināti ar slēgtām durvīm un absolūti slepeni. Es šajā gadījumā balsošu pret šādu veidu priekšlikumiem, jo mēs neesam gatavi akceptēt Lisabonas līguma normas, ja netiks piedāvāts attiecīgs risinājums Lielbritānijas iedzīvotēm. Un tagad lūdzu Flašikovas Benovas kundze vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji, saka Flašikovas kundze. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, esmu ļoti gandrīz, ka mēs šodien varam runāt par pārskatīto nolīgumu starp parlamentu un Eiropas komisiju. Šīs pārskatīšanas procesi skaidri norāda uz to, ka Eiropas parlamentam saskaņā ar Lisabonas līguma normām ir ļoti precīzs stāvokļus, stāvoklis un iespēja piedalīties ko, uh, likumdošanas procesā. Vēlos pateikties arī uh, komisijas vicepriekšsēdētājiem par to, ka viņš ir piedalījis šī pamatnolīguma tapšanā. Vēlos teikt, ka šobrīd uh, Eiropas Savienība kļūst demokrātiskākā. Eiropas parlaments tika ievēlēts. Mūsu ievēlēja mūsu iedzīvotāji. Un tāpēc likumdošanas procesā mums ir pilnīgi jāpiedalās. Šeit tagad mums ir iespēja piedalīties likumdošanas procesā daudz plašākā mērā. Un saskaņā ar katru likumdošanas iniciatīvu komisija mums sniegs atskaites Turklāt mēs varēsim ietekmēt arī komisijas darbu attiecībā uz viņa ētikas kodeksu. Man ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlamenta darbība un sadarbība ar komisiju būtu daudz caurskatāmākā arī attiecībā starptautiskiem noliegumiem. Manuprāt, saskaņā ar pārskatīto pamatnolīgumu ir daudzas normas, kas ir ļoti veiksmīgas, un es ceru, ka pateicoties tam mums būs labāka sadarbības starp divām institūcijām un Lisabonas līguma normas tiks ieviestas ļoti efektīvas. Runāšu par vēl vienu svarīgu aspektu. Tas ir ļoti svarīgs noteikums, kas uzlabo sadarbības starp parlamentu un iedzīvotājiem. Kā to paredz uh, Eiropas iedzīvotāja iniciatīva? Lūdzu, nākamais runātais Svoboda kungs. Paldies! Vispirms vēlos pateikties mūsu kolēģiem par to, ka viņš ir uh, uzrakstījis uh, šo ziņojumu ar Angelu kungu un paldies, protams, arī komisijas pārstāvim. Mēs zinām, ka ar komisiju nebija viegli vienoties, un šis pamatnolīgums ir pamats mūsu sadarbībai. Tas ir arī uh, procedūras iztūkošanas pamats. Mēs skaidri zināsim, kas mums jādara. Kas mums pagaidām paliek pāri, ir jānodrošina caurskatāmība attiecībās ne tikai ar komisiju, bet arī ar padomu, protams. Jo Nu, lai sanāktu tā, ka mēs ar komisiju ļoti labi sadarbojamies, bet padomu paliek novārtā. Savādāk sanāks tā, ka mēs no padomas vienkārši atņems, atņemsim spēļu mantiņu un padomu būs, ka tāds bērns, kuram šī mantiņa ir atņemta un viņš tagad raud. Nē, mēs vēlamies, lai padomas sadarbotos, lai mēs pa kopā ar padome trietā panāktu vislabāko risinājumu mūsu iedzīvotājiem. Mūsu mērķis, protams, lai komerclīgumi, lai uh, ārējas attiecības, lai starptautiskie nolīgumi būtu visefektīvākie, un tas ir panākams tikai sadarbojoties. Lielas paldies, un tagad lūdzu Arif kungs viena minūte. Priekšsādātais kungs, dargie kolēģi, mēs uh, zinām, ka Lisabons līgums stiprina parlamenta pilnvaras un arī tādas radikālas izmaiņas, piemēram, uh, tirdzniecības politikā, to vēlas uzsvērt. Pateicoties Lisabons līgumam, parlaments ratificēs visus starptautiskos līgumus, un tas ļoti liels solis uz priekšu. Piemēram, akta sarunas vai sarunas ar Dienvidu Konreju jāpievilna. Inta komiteja vēlas doties vēl tālāk nekā to paredz tikai uh, līgums, esmu um, to runas vīrs, un neskatoties uz skeptisko attieksmi, ko um, izteica mm, kolēģi, uh, Es gribu teikt, ka ja parlaments apstiprina tirdzniecības līgumus, tad tas ir jāiesaista no paša sākuma. Mums ir nepieciešams ciešāks sarunas ar komisiju, izsniedzot sarunu mandātus. Runājot ar padomas darbu, padomē jārespektē pieņemtie līgumi, un arī es aicinu kolēģus atteikties no tāda, tā kā Stokholmas līguma mums ir jādarbojas, jādarbojas arī pilsoņu labā. Paldies. Tagad uh, Milāna kungs vienu milo, minūte. Priekšstādātais kundze. Līguma pārskatīšana ir pamats labai sadarbībai starp institūcijām. Ir panākts uh, progress uh, attiecībā uz procesiem un normatīvo aktu izstrādi. Parlaments uh, var labāk un plašāk iesaistīties darbā, jāuzsver arī tas, ka ir progress starp institūciju sadarbības dimensijā starptautisko nolīgumu jomā. Parlaments uzņemas lomu, kas viņam nu burtiski tā kā pienākums tiek piešķirts, un tas nozīmē arī to, ka tas ir novērotājs dažādu starptautisko konferenču laikā, un tas ir arī atbildības jautājums ko um, parlaments kā novērotājs nevar no tā atteikties, piemēram, novērotājs zivsaimniecības līguma slēgšanas laikā. Tas ir ļoti nozīmīgi, un parlamenta viedoklis ir jāuzklā, jāuzklausa. Visā citādi divpusējie līgumi varbūt ratificēšanas laikā netiktu apstiprināti, ja uh, to izstrādes laikā parlaments netiktu iesaistīts priekšstādātāji. Tagad uh, brīvā mikrofona procedūra. Pirmā runātāja Roitovs kundze vienu minūti. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velmi ráda, že si Evropská... Paldies, priekšstādātājs kundze. Esmu ļoti apmierināta ar to, ka komisija apzinās to, uh, ka lai nākotnes veiksmīgai darbībai lēmumi jāpieņem visdemokrātiskākajā veidā un jāstiprina Eiropas parlamenta loma. Jaunā vienošanās ar komisiju spēcina parlamentu lomu vēl papildus Lisabonas līguma pieņemtajam. Esmu ļoti gandarīta par to, ka tiks veikti dažādi pētījumi, ka būs labāks ieskats arī tā jomā, ko prasa parlaments, deputātu viedoklis tiks ietvērts, deputāti varēs pievērsties dažādu, eh, dažādas informācijas saņemšanas procesā un labāk to izvērtēt, iesaistīties eh, sarunvešanas procesā un varēs eh, labāk sadarboties ar komisiju, kas arī ir absolūti nepieciešams nākotnē. Paldies! Nākošais runātājs Paškevičkungs. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Lisabonská zmluva priniesla nové úlohy a povinnosti tak pre Európsky parlament. Priekšsēdētā kungs Lisabons eh, līgums ir pieņemts un mm, ir pagājis gads un eh, mums eh, tagad ir jāvienošies par uh, pamatnolīgumu pārskatīšanu, par kopēju uzdevumu veikšanu. Uh, Eh, vienošanās par kopējām procedūrām eh, palīdzēs novērst dažādas eh, nesaprašanās lēmumu pieņemšanas procedūrā. Eiropas Savienība balstās uz līgumu, kuru ir, no, kuru ir noslēguši Eiropas Savienības dalību valstis. Un Lisabonas līgums ir uzticējis uh, jaunus pienākumus parlamentam, kas ir vērsti uz labāku sadarbību ar nacionāliem parlamentiem dalību valstīs. Uh, un tas ir kaut kas tāds, ko es lūgtu komisiju noteikti ņemt vērā. Paldies! Tagad Obermaier kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Parlaments un padomi ir likumdevēja ES tie ir demokrātiski leģitimēti. Komisijai nav demokrātiskas leģitimizācijas, Un tomēr tā paliek vienīgā, kas var izteikt priekšlikums, neskatoties uz Lisabona līgumu. Līdz ar to es domāju, ka šeit vēl ir daudz trūkumu. Lai es parlaments varētu izmantot iniciatīvu tiesības, ir nepieciešams, lai tiktu paplašināta informācijas sniegšanas pienākuma procedūra. Mums pēc iespējas ātrāk pilsoņu vēlms jāpārvērš likumdošanas darbā. Arī starptautiskā sadarbība. Jāstiprina parlamenta nozīme, tāpat arī ārpolitikas jomā. To nedrīkst atstāt vienkārši uh, birokrātiskas uh, lemšanas ziņā. Paldies! Nākošā runātāja Bazēsko kundze, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka pamatnolīgums būtiski uzlabos attiecības starp parlamentu un Eiropas komisiju laikā no 2010. līdz 2015. gadam. Juridiskās bāzes pārskatīšana notiek īstajā brīdī. Tā notiek īsa brīdi pēc tam, kad Lisabonas līgums ir stājies spēkā, un jaunie noteikumi pavisam skaidri nosaka politisko atbildību abām institūcijām un stiprina arī a, parlamenta kompetences, kuras parlaments ir ieguvis a, nesen. Parlamentam būs tās paš, tādas pašas tiesības kā padomei attiecībā uz pieeju dokumentiem un likumdošanas jomā un arī a, budžeta jomā stiprinās parlamenta nozīme. Līdz ar to parlamenta darbs būs redzamāks. Uh, Tas arī iesaistīsies ikgadējā likumdošanas plānošanas darbā, un līdz ar to pilsoņu vēlmes būs prioritātes Eiropas likumdevēju darbā. Paldies! Nākošā runātāja Movai kundze. Paldies, priekšsādātāji! Jo Bībelē bija teikts, ka ah, labi koki nes labus augļus un slikti sliktus. Lisabonas līgums tika radīts diktat diktatoriskos apstākļos, un līdz ar to demokrātiski ietekmi tam nemaz nav iespējama. Tas bija diktatori, nedemokrātiski, tas tika uzspiests, arī nacionālajām valstīm tas tika uzspiests, un manai valstī tas tika uzspiests, neskatoties uz uh, cilvēku vēlmēm. Um, cilvēki netiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā, viņa viedoklis netiek uzklausīts. Un es domāju, ka uh, tāpat kā dabā Lisabonas līgums attiecībā uz Ungāriju nav spēkā, jo cilvēki netika iesaistīti lēmumu pieņemšanā, pilsoniskā sabiedrība netika uh, iesaistīta lēmumu pieņemšanā, un balsojums par šo līgumu notika tā, ka cilvēki nemaz nezināja, kas ir viss šajā līgumā. Nu, tas tik tālu par to, kas ir par uh, demokrātiju un šo diktatorisko līgumu. Tagad vārds atkal komisijai, Šefkunč kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos pateikties visiem, kas uzstājās, īpaši tiem, kas izteica atbalstu pamatnolīgumam, jo, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Tā faktiski būs tāda rokas grāmata, kas noteikts, kā mēs labāk sadarbosimies nākotnē. Es vēlētos vēlreiz pasvītrot savu pateicību darba grupai un Eiropas parlamenta komandai, kas eh, ļoti daudz ar mums strādāja. Mums bija daudz eh, sarežģītu sarunu, bet šis grūzais darbs eh, varbūt patiešām ir vainagojies ar labu vienošanos. Es ļoti rūpīgi uzklausīju visus komentārus un uzklausīju arī jautājumus un lietas, kas jūs satrauc. Uh, vēlētos pasvītrot, ka komisijai ir ļoti svarīgi izveidot stabilu sadarbības praksi starp institūcijām un saglabāt to. Un tas nozīmē, ka e, mums šeit nevajadzētu nekādā veidā atkāpties no jau iedibinātas labas prakses. Es e, vēlētos, lai šis e, līgums balstītos uz realitāti un vēstu uz uzlabojumiem. Un sarunu laikā abas puses uh, E, ir atzinušas, ka ir e, grūtības ar atsevišķu pantu normu interpretēšanu, taču šī sadarbība bijusi konstruktīva, un komisija ir apņēmis pilni tikpat konstruktīvi arī turpināt strādāt. Cienījamie deputāti, es e, domāju, ka daudz no bažām, kuras jūs minējāt šodien, nekad nerealizēsies. Taču ir arī lietas, kas ir ārpus mūsu kompetences Un mēs mēģināsim izlabot tās nepilnības, kuras vēl pastāv, īpaši attiecībā uh, uz rīcības kodeksu. Es jau minēju uh, šo dokumentu, ar kuru komisija drīz nāks klajā. Tas ir priekšlikums pārskatīt rīcības kodeksu saskaņā ar šo pamata nolīgumu. Līdz ar to mēs arī, protams, uh, Um, lūksim jūs izteikt savu viedokli, tad, kad pienāks atbilstošais brīdis sarunu gaitā. Un noslēgumā vēlētos pasvītrot, ka, ja mēs atklāsim kādas problēmas, mēs atkal sēdīsimies pie sarunu galda, lai meklētu risinājumus. Mēs esam redzējuši pamatnolīgumu pārskatīšanu. Uh, laiks mums vēl ir līdz gada beigām, tādēļ mums ir iespējas labot kļūdas, ja tādas ir iezagušās tekstā. Un balstoties uz šo pārskatīto pamatnolīgumu, es ceru, ka mēs varēsim veiksmīgāk sadarboties un ceru, ka jūs atbalstīsiet pašreizējo tekstu trešdien. Es domāju, ka šis sadarbības gars turpināsies arī sadarbībā ar citām institūcijām, jo gal galā tas jau ir tas, ko pilsoņi no mums sagaida, un tas mums arī ir jādara. Paldies! Sirsnīgs paldies komisāru kungam! Tagad atkal vārds uh, Ranģēla kungam. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Noslēgumā es gribētu teikt un atsaukties uz to, kas uh, tika teikts šeit diskusijās. Un es gribētu pasvītrot sekojošos uh, argumentus pamatnolīgums gan budžeta, gan likumdošanas darbā, parastajā likumdošanas darbā nostāda padomi un parlamentu um, vienlīdzīgos apstākļos. Runājot par citiem uh, tematiem, mēs gribētu respektēt uh, šo sabalansētību, ko paredz Lisabonas līgums. Tiek uh, paredzēta ļoti strikta kompetenci nošķiršana starp likumdevēju un izpildu varu. Uh, gan um, budžeta, gan arī likumdošanas darbā, lai parlaments labāk varētu īstenot savu a, uh, parlamentāro kontroli. Un es domāju, ka tieši šie paskaidrojumi un tas, ko pamat a, uh, nolīgums pārskatītajā variantā uzsver, ir ļoti veiksmīgs risinājums institūcijām, jo attiecības kļūst skaidrākas, caurskatāmākas. Uh, Tas nāk par labu arī citām institūcijām, proti arī padomē. Jo padomi pat labam, tai ir uh, skaidrs uh, skatījums uz uh, to, kā attīstīsies attiecības. Un kā Lisabonas līgums to iespaidos. Dažkārt reakcija uh, ir uh, emocionāla un dažkārt uh, Padome ir izteikusi vārdus pret šo pārskatīto pamatnolīgumu, bet es esmu pārliecināts, ka kādu dienu tā patiesi atzīs, ka šis darba process ir bijis pozitīvs abām institūcijām un ka pārskatītais pamatnolīgums ir par labu ne tikai pilsoņiem, bet arī Eiropas Savienības institūcijām gan garā, gan Lisabons līguma izpratnē. Es vēlos teikt paldies komisijai par atklātību un atvērtību visu sarunu veš, uh, gaitā. Priekšstādātāji, paldies, diskusijas ir pabeigtas un balsojums būs uh, trešdien plūksnes 12. Tātad, um, dārgie kolēģi un kolēģis, tagad turpināsim ar darba kārtības izskatīšanu un